punkta izskatīšanai. Un tagad uh, mums ir stunda laika uh, apspriedēm pār cilvēktiesību pārkāpumu jautājumiem. Vispirms Dienvidāfrikas streikošo kalnraču nogalināšana. Pirmā runātāja būs Deka Aizerskundze, vienu minūti. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! tā nebija traģēdija, bet gan slaktiņš, un tāpēc es gribēju, lai šis nosaukums